Mes chers collègues, Cienījamie kolēģi, uzsāksim mūsu sēdi. Te ir trīskārša eh, prezidentūra, jo ir piesaistītas vēl bez budžeta komitejas arī budžeta kontrols komiteja un juridisko lietu komiteja. Es vēlos sveikt šeit Kristalīnu Georgievskundzi, vi, vicepriekšsēdētājas amata kandidāti. Es atgādināšu, ka saskaņā ar vadlīnijām komisijas apstiprināšanai pielikuma numur 16 reglamentā Eiropas parlaments izvērtē komisāru kandidātus balstoties uz viņu kompetencēm, vispārējām kompetencēm, viņu eiropeisko apņemšanos un viņu personīgo neatkarību. Parlaments izvērtē arī viņu zināšanas par viņiem uzticētajām kompetenci jomām un arī viņu komunikācijas spēju. Es vēlētos atgādināt, ka pirms šīs uzklausīšanas vicepriekšsēdētāja amata kandidāte ir atbildējusi rakstiski uz sagatavotajiem jautājumiem, un rakstiskās atbildes ir tikušas izplatītas deputātiem visās valodās. Mūsu debats noritēs sekojoši vici priekšsēdētājs amata kandidāte vispirms nāks klajā ar ievadu uzrunu, kurai nevajadzētu pārsniegt 15 minūtes. Pēc tam pašā noslēgumā viņai būs 5 minūtes noslēdzošai uzrunai. Pēc viņas ievadrunas mēs uzsāksim jautājumu uzdošanu un jautā, pēc jautājumu uzdošanas tūdaļ arī tiks atbildēts katram jautājumu uzdevējam, un atbildēji ir atvēlēts 3 minūtes. 1 minūte, atbildē, 1 minūte jautājumam, 2 minūtes atbildēm. Vispirms jautājums uzdos politisko grupu pārstāvi, un otrajā jautājuma kārtā Vispirms eh, jautājums uzdos atbildīgie priekšsēdētāji, vispirms budžeta komitejas priekšsēdētājs, tad budžeta kontrols komitejas priekšsēdētājs un visbeidzot juridisko lietu komitejas priekšsēdētājs. Vēlos arī atgādināt, ka šīs diskusijas tiks tūkots 22 valodās un ik viens var izmantot savu dzimto valodu bet lūdzu ņemiet vērā, ka jūsu teiktais ir jāpārtulko, un tāpēc nerunājiet pārāk ātri. Vēl vēlos vērst jūsu uzmanības to, ka šīs debatas tiks translētas eh, tiešsaistē internetā, parlamenta mājaslapā, un uzklausīšanas video ieraksts arī būs jūsu rīcībā šajā pašā mājaslapā. Pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, budžeta kontrols komitejas priekšsēdētāju un juridisko lietu komitejas priekšsēdētāju, es vēlētos eh, cienamā kandidāts kundze teikt, cik lielā mērā mēs ar uzmanību sekojam 2015. gada budžeta sagatavošanai. Mums joprojām ir eh, tātad nenomaksātie rēķini, un mēs cenšamies rast struktūrālu risinājumu, lai novērstu to, ka Eiropas Savienībā ir pārāk liels parāds. Mūs interesē arī daudzgadu finanšu plānu pārskatīšana, tātad 2016. gadam, kur, pie kur mēs strādāsim ļoti daudz 2015. gadā. Mēs ļoti uzmanīgi raudzīsimies uz to, kā tiks izmantot šie 300 miljārdi eiro par kuru investēšanu paziņojas Junkers, kāds, uh, kādu ietekmi tas atstās uz uh, budžetu 2015. gadā, kad tiks izmantot šis tik ļoti gaidītais instruments. Mēs vēlētos zināt arī, uh, ko jūs domājat par pašu resursiem, un visbeidzot, varbūt jūs um, varētu arī precizēt savu viedokli par parlamentāro kontroli Eirozonā un Eiropas stabilitātes mehānismam. Un es došu vārdu tagad Ingeborgai Greslei, budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājai. Um, kolēģi. Sniegs paldies. Paldies, kolēģi. Es gribu smēkt komisāru Georgievu arī uh, no budžeta kontrolas komitejas deputāta puses. Mums ir uh, jauna komisijas komisāru komanda, daži no viņiem jau ir strādājuši, ļoti intensīvi strādājuši, un jau pirms 2000, no 2004. gada ir aktīvi darbojušies, un mēs redzam, ka tā ir iespēja budžeta kontrols un arī m, citās jomās aktīvas darbības iespējamību. Uh, Vairāk nekā 5000 darbinieku būs jūsu pāraudzībā aptuveni septītā daļa komisijā strādājošo un līdz ar to jūs tieši varēsiet izmantot visu šo potenciālu. Budžeta kontrolas komiteja ļoti ieinteresēta, lai sasniegtu labus rezultātus un kopējā darbībā mēs redzam labākus iespējas stiprināt budžeta kontrolas funkcijas un arī novērst panākt eh, efektīvāku darbību, novēršot eh, eh, krāpniecību. Es gribu uzsvērt, ka uh, mēs sekojošā veidā organizēsim darbu. Sākam mums būs iespēja teikt ievadvārdus, tad 14 deputātus uzsēsies 3 minūtes, respektīvi uzstāsies minūti, jūs dosiet 2 minūtes atbildi, un tad uh, būs iespēja vēl teikt noslēguma vārdus. Un ceru, ka mēs varēsim sadarboties, uh, lai uh, tas nāktu visiem nodoļu maksātājiem par labu Eiropas Savienībā. Paldies! juri... Paldies, tagad vārds eh, Pāvēlam Svobedam. Juridisko lietu komitejas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es sirsnīgi sveicu jūs šajā uzklausīšanā. Juridisko uh, lietu komitejas vārdā. Mūsu komitejas pārstāvi uzdos jums tikai tādu ierobežotu jautājumu skaitu, un tā tas arī ir paredzēts. Vairāk kā jebkāda Eiropas Savienības budžets un tā pareiza ieviešana ir tik tiešām mūsu uzmanības pašā centrā. Tāpat laikā, kā budžeta lēmēja institūcija, parlaments ir pārliecināts, ka ir ārkārtīgi, budžets ir ārkārtīgi svarīgs lai varētu uzraudzīt un pareizi īstenot dažādas uh, Eiropas Savienības politikas, un tā tad tas ir Eiropas Savienības pilsāņu un uzņēmumu un dalību valstu interesēs nodrošināt, lai uh, iestādes, uh, aģentūras un Eiropas Savienības struktūras varētu paļauties uz tiem, kas ir augsti kvalificēti un zinoši un spējīgi darboties. Junker kungs, jums ir izvērsīs portfeli, kur ir iekļaut arī cilvēku resursi. Tu jūs tātad būsiet tieši atbildīgi par rekrutēšanu, darba apstākļiem un mobilitāti komisijā, un tāpat netieši būsiet atbildīgi arī par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar darbiniekiem visās Eiropas Savienības institūcijās, aģentūrās un struktūrās. Jūs būsiet atbildīga par um, šo cilvēku resursu faktoru un tā laba darbība. Parlaments ļoti apzinās, cik svarīgs ir šis uzdevums, un tāpēc juridisko lietu komiteja piedalīsies jūsu novērtēšanā uz tādiem pašiem pamatiem kā budžeta un budžeta kontrolas komitejas. Georgievs kundze, mēs ar interesi uh, uzklausīsim jūsu sākuma ievadvārdus. Madame la viceprezidente. Cienījamā vicepriekšsēdētāja samata kandidāte, lūdzu jums vārds.